Uh, um, Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas un sagatavojiet balsošanas kartītes lietošanas gatavībā. Okay, just wait till everyone's seated. Sagaidīsim, lai visi ieņem vietas. Hey, colleagues, uh, we're going to begin with... Kolēģi, sāksim balsot. Tātad vēl pirms balsošanas ir punkts par eh, vakardienas darba kārtības pieņemšanu. Tur tik pārcelts viens punkts, proti, ka tiek eh, ieņemts, eh, iesniegts apspri, apstiprināšanai koordinātoru rekomendācijas. Tātad šis punkts ir uzskaitīts jūsu, do, jūsu dokumentu mapēs. Tātad, kolēģi, lūdzu ieklausieties, jo jautājums ir diezgan svarīgs. Es ierosināšu, ka šis darba kārtības punkts tiek pieņemts divos soļos. Vispirms es līkš, lūkšu jūs apstiprināt visus koordinātoru rekomendācijas, izņemot rekomendāciju, kas saistās ar ALDE grupas eh, lūgumu attiecībā uz septīto līgumu pantu. Un eh, ceru, ka piekrisīt piekritīsiet tam, ka es pieņemu visas rekomendācijas izņemot manis minēto, tas visu padarītu vienkāršāku. Nu, lūk, tad tā arī rīkosimies. Un tad vēl ir daži papildu punkti. Šobrīd tik daudz darba, ka mums ir jāpieņem daži no punktiem, kas eh, nav vēl tikuši apstiprināti kopš vakardienas. Lūdzu, tāpēc ieklausieties rūpīgi. Nu, tā tad visu pirms ir papildu koordinātoru punkts, mm, kur uh, tika lūgts priekšsēdētājiem apstiprināt eh, komisāras Jūrovas uzaicinājumu piedalīties Lībe komitejas sanāksmē, lai komentētu Safe Harbor eh, nolēmumu. Šrēma lietā jūs eh, dzirdējāt mūsu diskusiju, ka vēl neesam pieņēmuši lēmumu par to, tātad Jūrovas kundze pieņem piedalīsies ārkārtas e, Libe sanāksmē 26. oktobrī, tātad komiteja tam piekrita, un otrkārt Misa Martīna no GOES grupas būs ANO konvencijas par cilvēku ar e, īpašām vajadzībām tiesībām e, referente, tātad jo īpaši ANO CPRD komitejā, un uh, Es vēlējos vērsties pie komitejas, vai visi piekrīt. Ja nav iebildumu, tad tas arī tiek apstiprināts. Un pēc tam vēl Un otrkārt, pēdējā koordinatora sanāksmē mums bija saņēmām apstiprinājumu no S&D grupas par eh, lēmumu, ka komiteja piekrita, ka komiteja piekrita eh, rekomendācijām iesniegt komisijai mutisku jautājumu ziņot parlamentam, kā lūgt savā 10. jūnija rezolūcijā, tātad 2015. gada jūnija rezolūcijā, kā tas ir minēts, un uh, Es uh, ierosināju, elektronis, ierosināju elektroniski balsot par to. Tas bija viens no 10. jūnija koordinātoru sanāksmes lēmumiem. Es arī ierosināšu, ka mēs elektroniski balsotu par uh, sākotnējo aldas priekšlikumu, bet uh, sākumā ierosinu elektroniski nobalsot par uh, lēmumu kas attiecas uz S&D priekšlikumu. Mišelkungs, vai jūs vēlētos izteikties? Priekšsēdētājs vēlētos noskaidrot, eh, kā, ko tieši piedāvājat. Mēs balsojam par Aldes priekšlikumu izstrādāt ziņojumu kas ļauj īstenot 7. panta pirmo fāzi, lai nebūtu kādu pārpratumu. Tas bija eh, šis priekšlikums no Aldes puses. Thank you, Mr. Michel. Paldies, Mišel kungs. Es precizēšu šo jautājumu, ja visi manī ieklausīsies. Tātad sākumā um, balsosim par S&D priekšlikumu. Tas bija par mutisko jautājumu komisijai, kurā tiek lūgts, ka viņa ziņo uh, Eiropas parlamentam par 10. jūnija rezolūciju, un pēc tam skatīsim Aldes priekšlikumu. Tātad Ieros, ierosinu veikt divus elektroniskos balsojumus. Lūdzu, ieklausieties. Es vairs ilgi nerunāšu. Un eh, tātad būs divi šie balsojumi, divi priekšlikumi. Ja rūpīgi ieklausīsieties manis teiktajā, nebūs grūti saprast. Tātad visu pirms ir koordinātoru rekomendāciju apstiprināšana, tas bija S&D priekšlikums. Mak Makavī kundze, jā. Tātad mana balsošanas kartiņa drīz eh, tiks saņemta. Lūdzu, ņemiet vērā balsojumu ar uh, roku. Jā, paldies, tas bija eh, liederīgi jums. Man, es nezinu, vai tas man palīdzēs daudz, bet uh, Nu, lūk, tā tad atgriezīsimies pie mana patīkamā uzdevuma, proti visu pirms apstiprinu S un D priekšlikumu, kas attiecas uz mutiskā jautājuma komisijai iesniegšanu, lai tā uh, ziņotu parlamentam par uh, 2015. gada 10. jūnija rezolūciju. Tātad, lai uh, novērstu kādu uh, apjukumu, balsosim elektroniski. Uh, Tātad, ja atbalstat e, šo priekšlikumu, tad balsojiet jā. Ja esat pret šo priekšlikumu, tad elektroniski balsojiet nē. Es redzu, ka kolēģi smējās, bet ticiet, man ir vērts to paskaidrot. Sākam balsot. Is... Un beidzam balsot. Un tā tad Tātad esam ieskaitojuši arī Gomesas kundzes balsi. Tātad priekšlikums ir atbalstīts saskaņā ar 205. noteikumu reglamentā. Tāpat saskaņā ar šo punktu Alde apstiprināja un Mišela kungs arī precizēja to, ka saskaņā ar priekšsēdētāju paziņojumu Alde piedāvāja Un tās bija koordinātoru sanāksmē, šis piedāvājums izskanēja, tātad par to arī bija balsojums. Un tas netika apstiprināts, bet bija vairāki apstākļi, kas jāņem vērā šajā sanāksmē. Bija zināms uh, apjukums un bija aldes. Un turpmāk lūgumu es kā priekšsēdētājs ierosinu uh, ka mēs veicam balsojumu, ja neiebilstat pret elektronisko balsojumu par Aldes priekšlikumu. Un tad nu balsosim elektroniski. Ja atbalstāt šo priekšlikumu, Int Veltes kundze, tas ir reglamenta punkts. E, jā, mēs, e, mēs lūdzām personālo balsojumu. Sorry, I'm just looking at my list of eventual. Es atvainojos, es skatos uz dažādajām iespējām. Pirmā no tām ir, mm, ietver arī jūsu vārdu, tātad par šo individuālo mā balsojumu ir nepieciešams, lai būtu 15 locekļu lūgums, m, mm, lai to īstenotu saskaņā ar 208. reglamentu punktu. Tātad vai ir 15 eh, locekļi, kas to prasīt, lūdzu piecelieties kājās? Vai varat vienkārši celt roku, nesam jau apvienotās karalistas parlamentā, un te ir arī britu pārstāvi, atvainojos par šiem jokiem. Jā, jūs varējāt īstenībā pacelt roku, varējāt arī necelties kājās. Jā, tieši 15 deputāti varat sēsties, tā tad būs individuālais balsojums. Kolēģi, lūdzu, visi esat gatavi, esat ieņēmuši vietas, jāatbalstāt koordinātoru rekomendāciju, tad balsojiet jā, ja esat pret, tad nē, sākam balsot. Tātad Aldes priekšlikums. Jā, priekšsēdētājs tātad runāja par, rekomendā... par koordinātoru rekomendācijām, bet balsojums ir par Aldes uh, priekšlikumu. Tātad, ja balsosit nē, tad būsiet pret Aldes priekšlikumu. Ja jā, tad pār. Sākam balsot. PP, EPP plus one. What we do? EPP plus one. What am I? EPP plus one. There is an, an extra EPP. Okay. I've just been informed there is... Man informēja, ka ir viena balss par daudz ETP Varam Makavī, kun... nē, tomēr tā viņa ir saņēmusi balsošanas kartiņu, un tagad beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Kolēģi, pievērsīsimies tagad pārējiem balsojumiem. Mrs. Misselini, do you have a point? Mis Misselini kundze, vai tas ir reglamenta jautājums? Paldies, priekšsēdētāji. Es nesaprotu noteikumus. Deputātiem ir jāceļās kājās nevis tie, kuri nav deputāti, jo es redzēju, ka divi cilvēki piecēlās, uh, un kuriem nemaz nebija deputāta caurlaide. Jā, nu, ja jāievēro noteikumi, tad tas jādara līdz galām. Visi cilvēki, kas nu pat piecēlās kājās, viņiem jābūt deputātēm, ne tikai asistentiem vai es nezinu vēl kādiem citiem. Oui. Mrs. Mussolini. Mussolini, kundze. Sorry, that was not. That was not. Excuse, colleagues, uh, colleagues, we have guests today. We have substitutes. Kolēģi, pie mums ir viesi un arī aizvietotāji, un uh, cilvēki padomās, ka pie mums parasti tā lietas notiek. Un uh, Mislīnī kundze, uh, cilvēki, kas piecēlās, bija deputāti, viņiem vienkārši nebija līdzi kārtiņas. Mēs skaitījām tikai uh, parlamenta locekļus, un, ies, un tie divi, kuriem nebija kartiņas, viņiem tā ir, tikai šobrīd tā nebija līdzi. Un tagad uh, elektroniski balsosim par daktiloskopijas datu automātizētu apmaiņu ar Poliju. Referente ir Benovas kundze, un sākam balsot. The vote is Beidzam. Beidzam balsot. Apstiprināts, apsveicu referentu. Un nākamais ir atkal Benovas eh, kundze ziņojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. And again, uh, the voting list. Un uh, balsošanas saraksts uh, par Benovs ziņojumu vienotais. Balsojums sākam balsot. Tātad daktiloskopijas datu apma automatizēta apmaiņa ar Beļģiju. Viens balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. And that is carried apstiprināts. Tagad rezolūcijas projekts, vai tomēr nē? So we now move to the voting list for the adoption of the list of Tātad par cilvēkiem, kuri var tikt izra, izvirzīti kā neatkarīgie uh, eksperti, narkotiku, kurus var iecert par neatkarīgiem ekspertiem narkotiku jomā. Tātad mums ir divi kandidāti alfabēta secībā. Atkal balsosim elektroniski. Viens balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Tagad rezolūcijas projekts saistībā ar turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas parlamenta 2017. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveidu novērošanu 12. grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. un 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Deviņpadsmitais. Deviņpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Aleksa Vosa grozījums, devi, numur 19. Nest ar to iepazinušies. Es domāju, tāpat varat balsot pār iesaku to darīt. Beidzam balsot un tas ir noraidīts. 21. grozījums. Nē, tomēr 20. grozījums. Sākam balsot. Divdesmitais grozījums. Lūdzu, sāksim balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Tā vai visiem ir pareizais balsošanas saraksts? labi, ja jums būtu īstie balsošanas saraksti. Divdesmit devītais grozījums otrā daļa. Tātad divdesmit deviņi otrā daļa. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Apstiprināts. 25. grozījums. Sākam balsot. Divdesmit piektais grozījums. Jūs esat. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums. Sākam balsot. 28. grozījums. Vai visi kolēģi ir atraduši šo grozījumu? 28. Lūdzu, sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Apstiprināts. Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums. Sākam balsot. Trīsdesmit devītais. Lūdzu, balsojam, un tagad beidzam balsot. Noraidīts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 43. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 70. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 12. grozīju kompromiss sākam balsot. Un beidzam balsot. Apstiprināts. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. un 82. grozījums identiski sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 89. grozījums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Apstiprināts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 91. grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. un 93. grozījums identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 96. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 100. grozījums sākam balsot. Nē. Tātad. Priekšstādātājs atvainojas. Tātad simtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad. 101, 102, 103 ir identiski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simta trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 104. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 101, 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 107. un 108. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 110. grozījums pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 110. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 112. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. kompromiss dalītais balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 14. kompromiss otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 115. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 116. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 117. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 118. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. grozījums un 120. grozījums kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 122. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Nē, tomēr noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts un desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas arī ir apstiprināts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. That is the end of voting time. Ar to arī noslēdzam balsošanu. Par datī ziņojumu balsosim nākamajā nedēļā. Paldies par uzmanību! Colleagues, um, we're suspending for one hour. And... Kolēģi, mums ir pārtraukums uz stundu, un tad uh, sāksim vienu stundu videokonferenci un sarunas ar Francijas Nacionālo asambleju un tās pārstāvjiem. Paldies!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

colleagues, uh, could I ask you please to come a little bit in to the front benches because it gives Kolēģi, vai jūs varētu sasēsties priekšējos auditorijas krēslos, jo tas neizskatīsies smuki video attēlā, ka pirmās rindas ir tukšiņ tukšas. Tāpēc lūdzu sasēdīsimies visi jūs priekšējās rindās. Paldies! Chers collègues, en attendant que. Il arrive d'ailleurs. En attendant que. Kolēģi, vēl pirms Šārls ieradīsies, es, mēs esam jau uh, sazinājušies ar Eiropas parlamentu un uh, eh, Verpiljēra kungs referents. Uh, arī ir klāta. Līdz ar to pirms sākam darbu un pirms sveicu Eiropas parlamenta kolēģis, es vēlētos jums atgādināt um, metodi un principus, kādā strādāsim, jo ir īpaši apstākļi. Vicepriekšsēdētājs Vandar Olcers Eiropas parlamenta komitejas priekšsādātājs runās četras minūtes, pēc tam es izteikšos četras minūtes un vēl pēc tam ik viens varēs izteikties divas minūtes. Tādi ir Eiropas parlamenta noteikumi. Un es piemirsu, ka trīs minūtes ir paredzētas referentiem, kas, protams, ir ievērojami vairāk nekā minētās divas minūtes. Tātad eh, te ir arī jautājums par tūkošanas ierobežojumiem, līdz ar to mums ir jābūt ļoti stingriem laika ziņām. Redzu, ka kolēģi arī dzen būs gatavi, ir ieņēmuši savas vietas, tātad ar jūsu piekrišanu sāksim. Es vēlētos eh, mūsu vārdā visiem pateikties priekšsēdētāju kungam, paldies vicepriekšsēdētājiem, Eiropas parlamenta kolēģim, paldies un arī mm, asamblejas kolēģiem pateicos par to, ka bija iespējams organizēt šo kopīgo konferenci uh, izmantojot videokonferences dāvātās iespējas. Ir ļoti svarīgi, lai nacionālie parlamenti un Eiropas parlaments varētu pēc iespējas ciešāk diskutēt un veidot dialogu par aktuāliem Eiropas jautājumiem un runāt arī par Eiropas politiskajām perspektīvām. Eiropas uh, ko veidošanu apšauba nacionālisti, un šajā brīdī ir ļoti svarīgi, lai parlamentu balsis tiek sadzirdēts, un mēs varam veicināt kopīgi Eiropas atjaunošanu, ievērojot papildinātību mm, starp Eiropas parlamentu, līdzlēmumu pieņēmēju un nacionāliem parlamentiem, kuriem arī ir jābūt ietekmei un e, jābūt iespējai arī naklē ar priekšlikumiem, ko mēs arī darām Nacionālajā asamblējā. Mūsu šīs dienas temats ir ļoti būtisks kontinenta nākotnē nākotnē. Runa ir par migrāciju. Un uh, tas ir jautājums, kas parādās ne tikai laikrakstu pirmajās lapās, bet tas ir arī mūsu solidaritātes centrā. Solidaritāte ar cilvēkiem, kas ir apdraudēti. Solidaritāte starp dalību valstīm. Un es vēlētos atgādināt smago slogu, kādu šobrīd ceļ Grieķija, Itālija un Kipra šajā jomā. Saskaroties ar šo migrācijas krīzi, kas mums liek daudz strādāt, mums ir nepieciešama vairāk Eiropas un demokrātiskāka Eiropa. Nevis ierauties sevī, kā to aicina nacionālisti, tas vienmēr ir bīstami, un pre prezidents Olands to ir arī atzīmējis iepriekšējā nedēļā, viesojoties Eiropas parlamentā kopā ar um, Merkels kundzi 9. oktobrī. ANO sekretariāts atļāva Eiropas Savienībai uh, izmantot. Uh, un uzņemt kuģus no Lībijas, un e, šī rezolūcija tika izdiskutēta jau kops jūnija. Tā ir tikai daļa no risinājuma, un tā tiešām ir tikai daļa no lielāka risinājuma. Un, manuprāt, spēka izmantošana nekādā ziņā neko neatrisinās. Vieglāk ir Eiropiešiem vienoties, lai vestu kāru, nevis atvērtu savas durvis, un par to ir jāpauž nožēla. Un tagad uzbrukt migrantu kuģiem, sakot, ka mēs. Uh, Mm, ķeramies klāt eh, pārvedējiem, nozīmē eh, ķerties klāt mm, mm, migrantiem. Un eh, savulaik bija arī šis Junkara priekšlikums par godīgu migrantu sādali. Izveidot atbilstīgu līniju un nošķiršanu starp uh, cilvēkiem, kas bēgtu uh, no kara un pārējiem, un tas ir ārkārtīgi grūti kaut kā šos cilvēkus sadalīt, un vēstur pierāda manu vārdu patiesīgumu. Uh, Un, eh, jo īpaši eh, Lībes komiteja man ir jāuzsver un tās loma, ka te ir jāspēlē atslēgas loma, lai novērtētu šo situāciju un lai eh, šis līdzīgās sadales princips būtu arī saistošs. Mēs esam ļoti interesēti uzklausīt jūsu domas šajā jautājumā jautājumā. Un um, svarīgi ir labāk pārvaldīt ārējās robežas, un um, Luksemburgas uh, prezidentūra arī ir aicinājusi pamatoti izveidot Eiropas uh, robežsārdzi, un mēs jau mūsu komisijās sen šādu prasību esam izvirzījuši. Mums būtu ļoti interesanti iepazīties ar jūsu viedokļiem. Ļoti plašs darba lauks ir mūsu priekšā, un Mm, esmu, būs iespēja vēl pie tā atgriezties. Tātad jautājums ir, vai mums vajadzētu būt kopīgiem noteikumiem patvērumu jomā. Uh, un kā balstoties uz kādiem principiem mums vajadzētu arī ļaut mm, strādāt migrantiem un ar uh, atbilstīgiem nosacījumiem. Diemžēl Junkera priekšlikums mm, šajā jomā tika noraidīts. Ko jūs par to domājat? Tālāk par diplomātiju. Uh, ir valstis, kas vairāk uzņem migrantus, un mm, visu pirms uh, īstenībā kaimiņu valstis ir tās, kas uzņem visvairāk migrantu, un Eiropa nemaz nav uh, pir, tā, kas visvairāk uzņem um, bēgļus. Un pēc tam jautājums ir par to, kā stiprināt politiku un uh, ša, uh, migrantu jomā un viņu novērtēt viņus. Nevajadzētu aizmirst, ka viņi nav, ka viņi ir um, solidaritātes un mm, avots, kas var arī būt ļoti pozitīvs, un tas arī man viss. Uh, un tagad ar lielu prieku uzklausīšu jūs, vicepriekšsēdētāju kungs. Paldies! Vispirms eh, es vēlētos eh, jūs sveikt, kā arī pārējos eh, Francijas Nacionālās asamblējas deputātus, kas darbojas ārējo lietu komisijā. Uh, Ļoti patīkam, ka mums ir šāda iespēja tikties videokonferences e, gaisotnē, un tas arī ir ļoti efektīvs veids, kā sazināties starp dažādām vietām, kā sazināties dažādiem parlamentiem, kas atrodas pa dažādās valstīs. Mums Liba komitejai šī ir pirmā videokonference, pirmā uzsveru, un ceru, ka tas būs e, tik labs e, mūsu sagaidītā piepildījums, ka mēs turpināsim tādā pašā laikā, tādā pašā garā arī strādāt. Šodien runāsim par migrāciju un bēgļu jautājumu. Šobrīd mūsu komiteja strādā pie pašiniciatīvas ziņojuma situācijas izvērtēšanai vidusjūras reģionā un mēģināsim izveidot arī tādu visaptvarošu, holistisku Eiropas skatījumu uz problēmu un piedāvāsim risinājumus. Ir vairāki deputāti mūsu uh, mūsu komitejā, kur strādā pie šā paša iniciatīvas ziņojuma. Un eh, šajā kontekstā vēlētos eh, pieminēt, ka diemžēl ne visiem referentiem ir izdevies šodien šeit ierasties. Mūsu komitejai ir apkopota plaša pieredze eh, šo jautājumu uh, risināšanā. Uh, Mēs strādājam ar ļoti plašu tematisko loku. Pēdējā laikā ļoti aktuāli ir eh, tieši bēgļu un patvērumu meklētāju jautājumi, kā arī ko darīt ar trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas ES. Eiropas komisija no savas puses ir sagatavojusi vairākas iniciatīvas un ir sagatavot arī Eiropas migrācijas dienas kārtība. Tajā skaitā arī tiek piedāvāta pats pastāvīga pārvietošanas sistēma. Tiek piedāvāta arī Eiropas um, saraksts ar tā saucamajām uh, drošajām valstīm. Daudz tiek diskutēts par tā saucamajiem pirmās pieturas aģentūrām vai uh, tādiem pārdales centriem. Un e, šajos e, centros ir domāts apkopot tur ienākošo migrantu pirkstu nospiedumus. Mums e, ir lieliski iespēja šodien diskutēt un ceru, ka mums būs ļoti auglīga viedokļa apmaiņa par migrāciju un samilzušajām bēgļu problēmām Eiropā. Atcerēsimies, ka laika mums nav daudz, tas ir ierobežots, tāpēc lūkšu katram pieturēties pie tam atvēlētā runāšanas laika. Es tiešām izslēgšu mikrofonu, kad būs beidzies jums atvēlētais runāšanas laiks. Mēs tiekam tulkoti un es vēlētos eh, lūgt eh, asamblējas deputātiem, nerunājiet lūdzu pārāk ātri. Lūdzu, mēģiniet runāt tādā mierīgā tempā, varbūt pat nedaudz eh, palēninot tempu, jo tas palīdzēs tulkiem jūs precīzi un niansēti pārtulkot. Paldies visiem, kas ir ieradušies arī Parīzē, un tagad došu vārdu Annai Marijai Koracē Bilt, kas pārstāv EPP politisko grupu un arī Zviedriju. Trīs minūtes vārds jums. Uh, thank, um, paldies! Paldies priekšsēdētājiem, paldies, dārgie kolēģi! Ir liels prieks ar jums uh, runāt par tēmu, kas ir ETP darba kārtības uh, augšpusē, proti jautājums par to, kā humānā veidā uzņemt uh, bēgļus, kas eh, klauvē pie mūsu durvīm. Ir nepieciešama holistiska pieeja, lai atrisinātu kāru Sīrijā, stabilizētu Lībiju un arī mm, skatītu kopīgās eh, aizsardzības, drošības jautājumus, bet mūsu galīgais mērķis ir visu pirms glābt dzīvības. Mēs nevaram visus uzņemt Eiropā, bet mums ir jāglāb visi tie, kas cenšas nokļūt Eiropā. Man bija tas gods vest eh, Lībe, mm, delegā, vadīt eh, Lībe delegāciju Lampedūzā un eh, Vidusjūrā un mm, Eh, iepazinos ar Tritonu eh, eh, operāciju un arī Turcijā bija operācija, kur katru dienu tūkstošiem cilvēku riskē ar savām dzīvībām, lai nonāktu pie mums. Es esmu secinājusi, ka šīs glābšanas operācijas ir efektīvas, bet tas vēl nav viss. Galvenokārt vidusjūras austrumu pusē vajadzētu pastiprināt darbu. Mm, šīs operācijas ir gan nepieciešams, gan arī nepietiekams. Un problēma ir šāda. Kāpēc tik daudz cilvēku vēlas pie mums nokļūt? Brīdī, kad uh, viņi ierodas pie ēs robežām, ir ļoti svarīgi veikt reģistrāciju, lai mēs varētu kontrolēt savus robežas. Mums ir jābūt uh, krietni veiksmīgākiem cīņā pret kontrabandistiem, un, uh, lai to paveiktu, te, jāteic, ka nav runa par migrantu, cīņu pret migrantiem, jo tie ir uh, um, noziedznieki un noziedzīgās organizācijas, kas izmanto migrants, un pret tiem mums ir jācīnās. Tāpat ir jāpiemēro pastāvošie kopīgie noteikumi, jo tāda jau ir, ir patvēruma pakotne, bet problēma ir tāda, ka dalību valstis tos nepiemēro. Un šeit mēs tiešām uh, aicinātu darīt visu iespējamo Nacionālajā asamblējā, lai dalību valstis uzņemtos un īstenot savu atbildību brīdī, kad visām valstīm, visām 28 valstīm vajag uzņemties atbildību un humāni uzņemt migrantus un tiešām šis uh, patvē, bēgļu patvērumu pakotni ir jāņem vērā, e, jāpiemēro un ir jāskatās, kas ir šie ekonomiskie bēgļi un kas ir patvērumu meklētāji. Un šo ekonomisko bēgļu gadījumā ir jāpiemēro atgriešanas direktīva. Un e, mūsu principi ir e, tādi, ka vajadzētu būt brīvprātīgai pārvietošanas programmai, relocation and resettlement. Uh, kā uh, šis uh, ANO uh, ko, um, bēgļu komisariāts norādīja, ka, nu, vai, bet, ka vajadzētu obligāts kvotas un 160 um, tūkstoši bēgļu apstiprinājums vēl nav pietiekams un ir ļoti būtiski piemērot rīcības plānu, kuru nu pat esam uh, aizsākuši ar Turciju, lai krietni vairāk atbalstītu viņu uh, darbu ar diviem miljoniem bēgļu. Liels paldies! Merci, Madame Présidente. Paldies priekšsēdētāji, paldies vicepriekšsēdētāji. Vispirms vēlos teikt uh, izteikt lielu gandarījumu, ka ir iespēja piedalīties šādā sanāksmē, saka Karamanlī kundze. Es domāju, ka mm, te gan ir liels izaicinājums, bet vienlaikus arī iespēja pavirzīties uz priekšu vairākos dosjē, saskaroties ar Eiropas migrācijas krīzi un pasākumiem jābūt eh, spēcīgākiem kā līdz šim pretēji tam, ko vēls mums uh, likt domāt daži nacionālisti un suv suverēnisti. Uh, Un šī e, bēgļu krīze nozīmē, ka jābūt lielākai solidaritātei un jauniem pasākumiem. Tātad pirms šīs bezprecedenta krīzes um, migrācijas plūsmu valdība uzskatīja. Um, tātad valdība to uzskatīja par savām prerogatīvām, bet tagad uh, ir eh, jāskatās situāciju kopumā. Uzskatīt, ka mēs vieni paši nonāksim pie risinājuma ir utopiski. Ja mēs esam tikai vieni un izolēti, tas nozīmē, ka mēs tikai padarām sevi trauslāku, un tieši tas ir šis sabiedrības likums, ka kopā esam stiprāki. Mazāk Eiropas nozīmētu Eiropas projekta beigas, un to arī uh, prezidents o Olands 7. oktobrī parlamentā apliecināja. 600 tūkstoši vīriešu un, cilv, vīriešu un sieviešu bēg no kāra, no diktatūra, biržām, un uh, viņus izmanto modernās verdzības šie pārvedēji, viņus pārvedot uz uh, Eiropas kontinentu. Un uh, maijā mm, mūsu Eiropas lietu komisijā es sniedzu paziņojumu, lai iepazīstinātu kolēģus ar Eiropas uh, migrācijas darba kārtību, ko izstrādā Eiropas komisija. Un nu, es to tad teicu, un tagad arī sākuma no bail to teikt, ka šis uh, izaicinājums iespējams ir viss uh, bīstamākais, kādu Eiropas Savienība jebkad ir uh, pazinusi, un tā būs īsta cīņa trejās frontēs e, - humanitārā, jūras dimensijā, tad ir pārvietošana un ģeopolitiskā stratēģija. Uh, Un 9. Uh, datumā piekdien mm, uh, bija īpašas grupas sanāksme. Un kāda tad ir uh, politika saistībā ar šīs politikas īstenošanu? 400 bija minēti arī skaitļi, kas 60 tūkstoši cilvēku tika mm, izsūt, mm, viņam tika liekta ieeja. Ja no 400 tūkstošiem, un Eiropā ir e, liels grūtības spēlēt savu svāru un iznot savu lomu lielajos ģeopolitiskajos jautājumos. Mēs esam līdzlāmu pieņēmējs, un mums ir jāspēj ieņemt nostāju galvenajās e, likumdošanas tēmās un e, to starp arī šis Eiropas zemesardzes projekts un drošo valstu projekts un tā tālāk. Nākamais runātājs Fernando Lopes kungs, lūdzu. Merci. Aussi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, vicepriekšsēdētāji kundze. Es arī ļoti novērtēju iespēju veikt šādu divpusēju sārunu starp nacionālo parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu par tik aktuālu un svarīgu tēmu. Uh, Mm, proti mm, bēgļu krīzi. Jā, runas laiks ir divas minūtes, bet es vēlos atgādināt, ka mēs atbalstām tā saucamo holistisko pieeju, un tai ir jāietver sevī ne tikai migrācijas politika, bet arī starptautiskā politika, robežu jautājums, starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu. Ir ļoti svarīgi atgādināt, ka Eiropas Savienībai ir sava politika jābalsta uz uh, cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošanu migrācijas jomā, un to starp arī ir jāievēro Eiropas likumdošana. Mēs uzskatām, ka imigrācijas politika ir Tālāk jāattīstās ievērojot kopīgas atbildības principus, kāds arī noteikts Eiropas Savienības darbības līguma 18. pantā, bet ir arī jāatjauno un jāpārstrādā Dublins regula. Un uh, mēs jau esam konstatējuši, ka šī regula vairs nedarbojas, un mēs esam uh, vērsti uz to, ka vajadzētu atrast jaunu uh, regulējumu par obligātu nu, sādali un nosūtīšanu resettlement un tiesības uz patvērumu. Tās būtu jāatzīst kā individuālās tiesības un kā tādas vajadzētu individuāli izvērtēt un izskatīt, bet Eiropas Savienībai. Ir jābūt iesaistītai glābšanas operācijās jūrā. Un tām dēļ ir jāpalielina arī finansējums šai jomā 2016. gada budžetā. Un vēl par nelegālo kontrabandu un arī iemesliem proti nabadzība, nevienlīdzība, e, beztiesiskums, bruņotie konflikti. Un te ir jāizveido humanitārie koridori, bet ir arī jāatzīst, ka, lai parūpētos par to, ka, ka komis, lai, kom, lai Eiropas Savienība izveidotu atbilstošu bēgļu politiku, vajadzētu arī paredzēt labākas uh, iespējas eh, likumīgas imigrācijas jomā un arī darba integrācijas jomā. Paldies! Es eh, atvainojos, es atgādināšu kolēģiem, mums ir jāpieturās pie atvēlētā runāšanas laika. Mums ir videokonference līdz 18.30, un ja viss runās kā iepriekšējie, tad nekas mums nesanāks. Lūdzu, kolēģi, pieturieties pat vēlētā laika. Paldies, tagad Šārls de la Verpiljērs. Paldies, priekšsēdētāji. E, tagad ir mana kārta mm, paust gandarījumu par iespēju apmainīties viedokļiem mm, starp Nacionālo asamblēju un kolēģiem Eiropas parlamentā. Aģentūra Frontex šodien publicēja skaitļus, kas attiecas uz eh, migrāciju uz Eiropas Savienību 2015. gadā. Kopš gada sākuma līdz eh, gada 30. Eh, septembrim 710 mig tūkstoši migrantu ir ieceļojuši Eiropas Savienībā kamēr visā iepriekšējā gada garumā runa bija par 282 tūkstošiem migrantu. Šī migrācijas krīze ir uh, būtisks izaicinājums Eiropai. Un risinājums uh, noteikti būs Eiropas līmenī, un te es pievienojos kolēģiem, kas izteicās pirms manis. Tad vēl Es no savas puses un no republikāņu partijas puses vēlētos likt akcentu uz pieciem pasākumiem, un mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība tos pieņemtu. Un, lai tie reāli tiktu īstenoti. Vispirms vajag izskatīt patvēruma meklētā, lūguma pēc patvēruma uh, pēc iespējas ātrākā posmā vēl pirms tiek šķērsāta vidusjūra, lai nošķirtu ekonomiskos migrantus no bēgļiem. Un, ja lūgums pēc patvērumu tiek noraidīts, lai būtu iespējams pēc iespējas ātrāka atgriešanās un ērtāka šajā patvērumu valstī, tātad vēl būtu jāpadara iespēja izdarīt šo pieteikumu Āfrikas valstīs, Turcijā, vēl pirms tiek šķērsot vidusjūru un pēc tam, kad situācija nostiprināsies arī Lībijā, lai būtu iespējams to izdarīt otrkārt. Tieši tajā pašā sakarā mēs eh, atzinīgi vērtējam eh, šo centru hotspot izveidi, kurā, pi, kuru pirmais centrs tiks atvērts Lesbos salā, un ir ļoti svarīgi, lai eh, patvēruma pieprasītāji, kuru pieprasījums tiktu noraidīts, tātad ekonomiskie migranti, lai eh, viņiem būtu iespēja atgriezties izcelsmes valstī. Trešais pasākums. Mēs eh, vēlētos, un tas arī saskana ar to, ko es nu pateicu, lai Eiropas Savienība padziļinātu savas diplomātiskās attiecības ar izcelsmes un tranzītu valstīm šiem bēgļiem, lai atvieglotu migrantu atgriešanu. Ceturtais vajag uh, saskaņot noteikumus attiecībā uz patvērumu prasītājiem, tātad te ir runa par drošo valstu sarakstu un piekt, piektkārt jācīnās pret kontrabandistiem un pārvedējiem un konkrētāk ir jāizstrādā juridiskie instrumenti, lai konfiscētu un iznīcinātu mm, laivas un kuģus, kurus izmanto šie pārvadātāji. Paldies! Sorry, Dimitri Kirkup is the next speaker. Uh, Kirkupfunks nākamais. Jā, paldies. Vispirms es vēlētos pateikties Nacionālās asamblēs deputātiem, ka uh, esat uh, ar mums šajā videokonferencē. Uh, Sadarbības starp Briseli un dalību valstīm ir būtiska, ja mēs vēlamies rast kāds risinājums krīzē, kurā šoreiz dzīvojam. Bijušais apvienotās karalists migrācijas ministrs es esmu tas bijis, un es ļoti smalki esmu sekojis līdzi Francijas likumdošanai. Un šķiet, ka Mm, Francijas likumdošana migrācijas jomā ir tāda ļoti plaša. Šobrīd apvienotajā karalistē mēs strādājam, nē, mēs jau sākam īstenot jaunu migrācijas likumu. Es esmu referents ziņojumam par permanentu pārvietošanas sistēmu. Vai Francijā ir pieredze par atpakaļ nosūtīšanu un pārvietošanu, un vai jums šķiet, ka Francijas valdībai vajadzētu e, konkrēti pārvietot bēgļus no konflikta reģioniem uz drošākām vietām? Varbūt, ka ideālajā risinājumā vajadzētu šos iesniegumus no cilvēkiem, uh, izskatīt un arī mēģināt rast risinājumus pēc iespējas tuvāk konfliktu vietām. Un otrs jautājums. Francijas likumdošana, vismaz daļa no tās, daudz runā par integrāciju. Es vēlētos dzirdēt no Francijas puses, kā jums šķiet, kura ir visgrūtākā integrācijas sadaļa. Protams, ka integrācijas problēmas ir visās dalību valstīs, un mums visiem ir, kā lai to tā labāk pasaka, arī rasistiskas dabas izlēciena elektorāta vidū. Kāda ir Francijas pieredze šās problēmas risināšanā? Varbūt jūs varētu padalīties, ko darīt citām dalību valstīm. Priekšsādātājs, paldies! Uh, Philippe Corderie, je rappelle. Paldies, Filips Kordeļiers, un es atgādinu, ka jūs rīcībā divas minūtes. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es arī esmu ļoti gandarīts par dialogu iespēju ar kolēģiem no Eiropas parlamenta. Un sākumā es vēlētos akcentēt to, ka šī bēgļu plūsma, kas pēdējos mēnešos ir parādījušies, tomēr ir parādījusi šķelšanos Eiropas līmenī un arī nespēju uh, pieņemt šo izaicinājumu un tāpat arī mm, parādīja nepieciešamību pēc lielākas Eiropas integrācijas. Es tiešām vēlējos norādīt uz to, cik svarīgi mums ir, lai visi bēgļi tiktu uzņemti un labi uzņemti Eiropas Savienībā, Te nav jautājums tikai par humanitāro pienākumu, bet arī par vēstures uh, mācībām un arī starptautiskām konvencijām. Un uh, tie, kas uh, nevēlas uzņemt bēgļus savu iespēju no robežās un ka vēlas uh, atlasīt bēgļus atkarībā no viņu ticības, tautības nu, vai citiem kritērijiem, ka šādus izteikumus, šādas valsts vajadzētu varētu sodīt. Un līdz šim diskusija bija vairāk īstermiņā, un tas ir ļoti labi, ka mums ir kopīga politika hotspot centru jomā, mm, bet eh, pārdomas par vidējo termiņu politiku un eh, patvērumu tiesībām ir ļoti svarīgas, lai varētu ilgtermiņā risināt ša, šo fenomenu. Uh, Es domāju, ka tam vajadzētu izpausties ar kopīgiem noteikumiem pieņemšanas e, noteikumu jomā par godīgu sādali, arī par e, dažādām uh, iespējām, darba tiesībām, diplomu atzīšanu un arī mobilitātes iespējām Eiropas iekšienā, un to varētu izdarīt, izveidojot Eiropas bīroju, kas būtu atbildīgs par šo kopīgo politiku. Te es arī pielikšu punktu, jo ir noslēdzies man atvēlētais laiks, un es labprāt eh, diskusijas gaitā atbildēšu uz eh, jautājumiem. Next speaker is uh, Madame Nathalie Grisp. Nākamā ir Grisbets kundze, lūdzu. Euh, Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs un kundze. Es arī vēlos uh, sveikt šo izcilo iniciatīvu, ka uh, pāredzami, caurredzami un skaidri mēs varam runāt par šo lielo izaicinājumu, ar kuru saskana, saskarās Eiropas Savienība un dalību valstis, un kas ir jāatrisina steidzami. Tas ir vēsturisks bezprecedenta izaicinājums un dialogs, kur mēs sākam un kur turpinam, ir ārkārtīgi svarīgs. Tā kā laika nav daudz un ir jāsteidzas, tādā gadījumā tulīt pievērsīšos konkrētiem jautājumiem. Ja tiks izveidoti hotstopi, tas, bū, hotspoti, eh, tas būs ļoti labi pie Eiropas Savienības arējām robežām, ja būs cieņa pilna attieksme un būs iespēja arī veikt uzskaiti mm, šiem cilvēkiem un kas arī atbilst šim, šai steidzamības prasībai, mm, uzņemt cilvēkus, kas bēg no kāra mm, un tajā pašā laikā no otras puses ir ekonomiskie bēgļi, kuriem arī ir dramatiska situācija, bet tomēr tā nav identiska un tātad jā, šie hotspots var nodrošināt cienīgu uzņemšanu, cienīgu attieksmi, tad es vēlētos jums, dargie kolēģi, jautāt par divu veidu atbalsta veidiem. Un eh, tas jau kopš krīzes sākuma ir izskanējis, un atgādināšu, ka jau trīs gadus, trī, vairāk kā trīs gadus eh, tiek runāts par to, ka mm, tātad ir atbalsts šīm iniciatīvām nepieciešams, lai mēs nonāktu pie eh, reāli reālas atbalsta politikas, kas eh, ietver sevī solidaritātes un atbalsta principus, bet ka tur būtu arī pastāvīgs eh, sadales eh, mehānisms ar mūsu valstīm un ka arī Francija aktīvi un ambiciozi iesaistītos pārceļot šos cilvēkus, izmantojot arī NVO vādību. Un tā tad ir šī ideja par kopīgu darbu. Bet, dargie kolēģi, kādu eh, atbalstu Francija varētu sniegt, eh, transponējot tekstus, dokumentus. Eh, patvēruma pakotne tika pieņemta pirms trīs gadiem. Mēs mm, esam tā kā pa vidu tam visam un šobrīd mm, varbūt pie jautājuma atbilžu daļas mēs vēl varēsim atgriezties pie uh, tiesību akta par e, kontroli. Dargie kolēģi, transponēšana no Francijas puses ir tikusi veikta. Tagad dodu vārdu Lekiļai kungam. Uh, Jā, es tāpat kā um, kolēģis Šārls de la Verpiljērs esmu no republikāņu partijas un es pilnībā atbalstu viņu teikto, bet vēlētos paraudzīties uz lietām ilgtermiņā, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu šāda ilgtermiņa vīzija. Mēs esam pieņēmuši nedaudz novēlots pasākumus, reaģējot uz uh, notikumiem, kurus jau kādu laiku kā bijām vērojuši, bet uh, ir e, tomēr jāveic arī prognozes uz priekšu. Un es e, te pievienojos citiem runātājiem, ka ir nepieciešama kopīga patvēruma politika, ir nepieciešams vienots bēgļa status, ir vajadzīga kopīga politika. Mm, atpakaļ nosūtīšanas jomā, un rezultāti pa valstīm atšķirās. Ir valstis, kas atpakaļ nosūt 70% mm, migrantu, bet eh, tādas valsts kā Francija mazākā 20%, un mm, vairāk kārtīgi arī esmu uzstājis, ka eh, vajag stiprināt gan mm, Frontex lomu, gan līdzekļus, jo lai būtu solidaritātes pro, e, politika, e, kontrolējot ārējās robežas, jo īpaši e, ar šo Eiropas robežsargu domu, un jau ilgu laiku mēs par to runājam, ir šīs Eiropas programmas, bet mēs neesam ķērušies, vērsim pie ragiem, neesam uh, pievērsušies problēmai inter, ilgtermiņā un mm, kad Eiropa saskaras ar krīzēm, un tādas ir vairākas, tad es domāju, ka reaģēt vajag ar mm, politiku, kas būtu ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā. Paldies! E, nākamā ir Spinelli kundze, divas minūtes lūdzu. E, bonsoir, je me félicite moi aussi. Labvakar, es arī esmu ļoti gandarīta par šo ārkārtīgi interesanto tikšanos. Jāteic, ka ir novērojams satraucošas zīmes un signāli, ka Eiropas Savienība nav izaicinājuma augstumos, ar ko tā saskaras šajā jomā. Neaizmirsīsim, ka Eiropas Savienība uzņem tikai 0,1% no mm, bēgļiem. Tātad, ja e, mēs e, salīdzinām ar e, iedzīvotāju skaitu kopumā, un lai parādītu to, ka Eiropas Savienība nav uzdevumu augstumos, atgādināšu rītdienas Eiropas padomas darba kārtību. Netiek runāts par Dublinu, netiek turpināts runāt par Dublinas beigām, tas tiek pieminēts, bet ne konkrēti. Bet Konkrētāk tiek runāts par bēgļu plūsmas apturēšanu un uh, stiprināt atpakaļ nosūtīšanas un repatriācijas pasākumus. Tātad, tātad notiek atpakaļ nosūtīšana tiem, kas ir jānosūta atpakaļ. Tiek runāts par Frontex stiprināšanu, par hotspots centriem. Uh, un tiek minēts, ka ir jānošķir migranti no bēgļiem, bet atgādināšu to, ko vicepriekšsēdētājs Timermans Strasbūrā pirms dažām dienām teica. Viņš teica, ka bēgļi, kas ierodas Eiropā, sastāv 80% no migrantiem. Un es piekrītu Daniela Leroy teikto. Un uh, minēto pozīciju. Ja kontrabandisti nepastāvētu un būtu humanitārais koridors, tas būtu ļoti labi. Tātad piekrīt Agilēra kungam. Merci, Michel Piro. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Mišels Piro, paldies priekšsēdētāji. Es eh, arī sirsnīgi pateicos tiem, kas inicē šo sanāksmi, mēs saskaramies ar būtisku problēmu, bet lai cik būtiska un nozīmīga tā nebūtu, mm, ja um, būs vien, pat mm, viens miljons bēgļu, tad tas nozīmētu 0,22% eh, no visa Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita. Un es tiešām sveicu Merkels kundzi, kuras attieksme ir darījusi godu Eiropā. Uh, Runājot par šo pārvietošanu, tā ir sākusies eh, Itālijā, mēs to redzējām, un kāda tad mm, notikuma attīstība ir sagaidīta mm, dažādās valstīs šajā jomā, kas, eh, kur vēl nav vienprātība. Kā būtu ar vienotiem pasākumiem, ne tikai uzņemšanas jomā, bet arī integrācijas jomā, ko mēs varētu sagaidīt? Uh, Kāda varētu būt notikuma attīstība Grieķijā un Itālijā, kuras ir uzņēmušās ļoti lielu daļu no migrantiem un Un tāpat ir arī jautājums par uh, Turciju un Lībiju un Jordāniju. Cik lielā mērā tās var iesaistīt? Tad ir jautājums par Eiropas Savienības ārējo politiku. Uh, ka tā varētu arī iekļaut ANO eh, dimensiju, kā mēs varam cerēt, ka tiks ieviestas militārās kontrolas uz Lībijas robežām un starptautiskos punktos vidusjūras reģionā kopumā. Es atvainojos, es mm, ievērošu laiku un tāpēc eh, tālāk vairs arī neturpināšu. Thank you very much. Paldies. Eva Žulī, lūdzu. Yes, thank you. <clears throat> Merci, Monsieur le Président, pour la parole et bonjour. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu un paldies arī eh, Nacionālās asamblējas eh, komisijas priekšsēdētājai. Uh, Šī ir ārkārtīgi vērtīga iniciatīva, kas ļauj mums apmainīties viedokļiem par tik svarīgu tēmu. Un es vēlējos mm, jums paust savu eh, negatīvo iespaidu, kādu guvu no pēdējās Eiropas padomas mums radās priekšstats, ka Eiropas Savienība nepastāvēja un ka um, galvenais bija nacionālās intereses. Itālija, Grieķija un Ungārija ir uh, valstis, uh, Mm, kuras eh, ir, eh, kuras pirmās sask saskarās ar eh, šīm plūsmām, mums ir jāatgriež Dublina un ir jāievieš komisijas priekšlikumi līdz gada beigām. Un es esmu bijusi attīstības komitejas priekšsēdētāju, un šajā kontekstā esmu šokēta, kad mēs izmantojam finansējumu, kas paredzēts attīstības jomai, uh, un ka to novirzām, eh, lai īstenot robežu kontroli. Attīstības sadarbība nekad nav bijusi tik ļoti eh, būtiska kā tagad. Tieši tāpēc, lai mazinātu bēgļu plūsmu, un es sveicu Sapēna kunga ministra iniciatīvu, ka tas ir at, eh, ka tas ir cīnījies par finansējumu attīstības sadarbībai. Un uh, apmēram 4000 cilvēku kalē mm, uzturās necienīgos apstākļos Francijas ziemeļos. Kā tas nākas, ka e, šajā mm, cilvēku plūsmā no visiem šiem cilvēkiem mēs nevaram cieņpilnos apstākļos uzņemt 4000 cilvēku? Un es vēlējos noskaidrot, vai Nacionālā asamblēja par to ir domājusi un vai prezidents François Hollands arī vēlas īstenot konkrētas darbības un es ceru, ka Nacionālajā asamblējā būs priekšlikumi, lai situāciju atrisinātu. Paldies tagad Marks Lafinērs. Paldies priekšsēdētāji un sveicu šo iniciatīvu. Es domāju, ka aktualitāte Mm, kas saistās ar imigrāciju, diemžēl tik drīz nenoslēgsies, kad mēs redzam mm, karus un ekstrēmisma izplau, uzplaukumu. Mm, mēs redzam situāciju Liberijā un citās valstīs. Es domāju, ka ir jāuzmanās Eiropā, jo mēs saņemam asu kritiku, bet jāteic, ka tieši ar vairāk Eiropas mēs varēsim cīnīties pret nelegālo imigrāciju un arī varēsim uzņemt cilvēkus, kas bēg no posta. Un nevajadzētu aizmirst to, ka e, visu pirms vajadzētu rast ilgtermiņa politiku, lai atrisinātu problēmas e, konkrēti uz vietas. Te ir runa par attīstības sadarbību, Šām atbalstam ir jābūt ļoti ievērojamam no Eiropas Savienības un arī no citām valstīm. Un es vēlētos arī runāt par Eiropas Savienības aizsardzības politiku, jo, kad mēs redzam bruņotos konfliktus Sīrijā, I, Lībijā, Irākā, Eiropas Savienībai vajadzētu būt iespējām un līdzekļiem militāri iesaistīties, lai atrisinātu uh, problēmas uz vietas un nevar būt tā, ka tikai dažas Eiropas valstis vienas pašas rīkojas. Vajadzētu tomēr sadarboties un solidāri rīkoties Eiropas līmenī. Un eh, arī par robežām tieši tas pats un arī par Eiropas robežsardzes un robežsargu izveidi. Tā ir nepieciešama šajā brīdī. Uh, Un uh, Francijā tiek runāts par 24 uh, tūkstošiem imigrantu, kas būtu jāuzņem. Tas var likties mm, maz, bet uh, sabiedriskā doma uzskata, ka tas ir daudz, un viņi mūs redz, ka mēs domā, ka mums simtiem tūkstošiem migrantu jāuzņem katru gadu, un ka īsnībā te nav runa par 24 tūkstošiem, bet īsnībā simtiem tūkstošiem katru gadu. Pētin. Pētenkungs, paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, labvakar, kungi un kundzes. Nu, daži vārdi no angļu perspektīvas lūkojoties, mēs te dzirdējām vispārīgos skaitļus, un iepriekšējais runātājs teica, ka, nu, proporcionāli šie skaitļi ir visai mazi, ņemot vērā Eiropas Savienības kopīgo iedzīvotāju skaitu. Nu, at, tas ir patiešām. Uh, atkarīgs no tā, cik lielā valstī jūs dzīvojat. Piemēram, pie mums ir 300 tūkstoši imigrantu, bet ja mēs runājam par cilvēkiem, kas saņem pabalstus un arī, piemēram, ir noslēguši apdrošināšanas līgumus, ir 800 tūkstoši, tātad, nu, ļoti atšķirīgi skaitļi. Mums, nu, pēdējais, kas mums ir vajadzīgs, ir šī kopīgā imigrācijas sistēma, jo pēdējo 10-15 gadu laikā mums ir ieradušies ļoti daudz cilvēku un caurmēra brits. Uh, uzskata, ka mums nevajadzētu uzņemt vēl tik pat daudz imigrantu par kalē notiekošo. Jāsaka, tur ir pilnīga anarhija, francūži situāciju nav kontrolējuši daudzu gadu laikā. Jāsaka, ka vairums šo cilvēku ir ekonomiskie migranti, nevis bēgļi, viņi ir ļoti agresīvi noskaņoti, viņi kalē ir izdarījuši briesmīgas lietas, ir smago automašīnu šoferi, kas baidās atgriezties darbā, nu tā ir invāzija Grozija. Ko es varētu pateikt francūžiem? Jums kaut kas ir jādara, jums ir jārestē cilvēku kontrabandisti. Uh, jāatrestē tie cilvēki, kas bojā Eurostāra īpašumu, Eurostāra vilcienus, un ir jāstrādā tādā starpvaldība līmenī, nevis ES līmenī, un vajadzētu būt arī militārai intervencijai, ja tas ir nepieciešams kalē, un ir arī jāaptur šie cilvēki no invāzijas, jau arī pie vidusjūras krastiem. Es gribētu teikt, ka šī ir invāzija, kaut kas ir jādara lietas labā, Nu, dieva dēļ, nu, satīriet pirmām kārtām to bardaku kalē. Paldies! Paldies, Žokims Puejo. Paldies, mēs visi mm, esam viensprātis, ka migrācijas jautājumu nevar atrisināt tikai valstu līmenī, un tā kā ir globalizācija un reģionālā politika, tad Eiropas Savienībai, manuprāt, būtu jāsniedz ilgspējīga un efektīva atbildi ša, šajā notikumā. Un uh, Nacionālās asamblējas uh, Eiropas lietu komiteja jau ir prasījusi, lai Frontex budžets tiktu palielināts un arī personāls tiktu palielināts, un mm, tas arī atbilstu uh, uzdevumu slogam, kas tiek palielināts. Un, uh, ir arī jautājums par to, mm, ka mums ir precīzi jāzina, kā mēs risināsim problēmu. Tātad bija runa par hotspot izveidi valstīs, kurās ierodas migranti, lai nošķirtu mm, tos, kas varētu saņemt bēgļa statusu un tos, kuri ekonomiski iemeslu dēļ ierodas Eiropas kontinentā. Bet vairāk jautājumi rodas saistībā ar to, kā tiks ieviesti un pārvaldīti šie centri un pārējo valstu iesaisti. Es domāju, ka uh, te ir vairāki aspekti, kas jāņem vērā. Jābūt standartizētai procedūrai, lai būtu godīgi lēmumi pieņemti. Un vēl, manuprāt, būtu absolūti nepieciešama solidaritāte ar valstīm, kurās šie centri būs, lai atvērtu centrus un um, izpildītu negatīvos lēmumus, mm, būs nepieciešami liela līdzekļa, un šīs mm, pirmās valstis nevarēs to, šo slogu pašas celt, un nevajadzētu būt tā, ka citas valsts uzskata, ka tas viņām neatiecās, un mm, lai mums vairs beigās nebūtu jāsaskars ar šādu situāciju Eiropas Savienība, un valstis viņām vajadzētu vērsties pret cēloņiem, eh, pret šiem ekonomiskajiem bēgļiem un katru uh, gadu mēs ieguldām savus līdzekļus vidējos austrumos un mums ir jāparūpējas par to, lai šie cilvēki nepamet savas valsts riskējot ar dzīvību. Un arī ir jātīsta uzņemšanas iespējas, kas būtu cieņpilnos apstākļos, jo īpaši attiecībā uz eh, bēgļa statusa cilvēkiem. Paldies! Tagad Gišels Lepetro. Pusotra minūte. Labvakar, cienītie līdzpilsoņi Dublins regula mm, eh, ir eh, beigusies un eh, te tagad ir ieviest runa par kvotām 40 tūkstoši jūnijā, 100 tūkstoši septembrī un drīzumā jau būs obligātās kvotas, mm, kur būs krietni lielāki skaitļi un kur Azabiltas kundzes no ETP Uh, runāju par to nepieciešamību. Ir, ne, ir vajadzīga darbība un bija Lavaletas konference par uh, sadarbību migrācijas jomā starp Eiropu un Āfriku. Un būs ļoti svārīgi punkti šajā konferencē, kas dos cerību. No vienas puses ir paredzēta labāka sadarbība, lai stimulētu valstis mm, saglabāt uh, cilvēkus valstī un otrkārt uzlabot atpakaļ nosūtīšanu. Un tad vēl ir citi interesanti punkti, ka uh, efektīvāk uh, vajadzētu kopā ar šīm valstīm mm, cīnīties pret uh, pārcēlājiem. Bet ir arī satraucošāki elementi, proti, ka vajadzētu organizēt legālās migrācijas ceļus labākā veidā, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienība uh, pievienojas um, migrācijas filozofijai, ko jau Avropomos kungs norādīja, ka mums būtu nepieciešams mm, vairāk cilvēku Eiropā, jo īpaši 2050. gadā, kad būs šī demografiskā problēma. Paldies! Eh, tagad eh, asamblējas pārstāve, paldies! Es arī esmu gandarīta par šo lielisko iniciatīvu, un es vēlētos kolēģiem jautāt trīs lietas, kas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu bēgļu uzņemšanu. Tātad pirmais konkrētais punkts, vairāk kolēģi par to runāja, kāds, kādi ir pasākumi, kurus varētu pieņemt, lai nodrošinātu bēgļu uzņemšanu nosūtīšanu, kuri nevar saņemt eh, patvēruma mm, pieprasījuma apstiprinājumu. Tātad nodrošināt šo uzņemšanu, bet arī eh, nodrošināt nosūtīšanu, par kuru ir maz darbības. Tad ir kādi ir konkrētie pasākumi, kurus varētu ieviest, lai mm, nodrošinātos pret eh, džihādistu infekciju iefiltrēšanās riskiem, kas maskējas par politiskajiem bēgļiem. Un trešais jautājums - kādā veidā mēs varētu saskaņot savas darbības, lai nodrošinātu uzņemšanas kvalitāti, kad, bēg, kad migranti ir ieradušies šajā uzņemšanas eh, valstī un parūpēties par to, ka uh, līdzīgi līdzekļi tiek ieviesti uzņemšanas centros, jo īpaši bērniem skolās, kur Francijā mēs redzam, ka ir zināmas kavēšanos, ka īpaši saistībā ar bērnu uzņemšanu, kas nerunā franciski, būtu ļoti svarīgi, lai mums būtu kopīga un harmonizēta politika šajā jomā, lai nodrošinātu kvalitāti, jo īpaši bērnu jomā. Paldies! Spīkējais Augustīns Dievs. Augustīns Dievs, Demēra. Presidentes, kolegas. No es la primera vez que nos enfrentamos en Europa a una crisis de Paldies. Nu, ne jau pirmo reizi mēs Eiropā piedzīvojam uh, bēgļu krīzi, kad uh, Miloševičs veica savus briesmu darbus, daudzi Kosovas pilsoņi arī devās ceļā, un mēs zinām eh, jau kopš eh, izseniem laikiem, kas īsti ir bēglis, bet eh, kas tad ir cilvēki, kas ir padzīti no savām mājām, kur ir bēgļi, kur ir ekonomiskie bēgļi, no, nu, no kurienes viņi ierodas, no Marokas, no Sīrijas, no citām valstīm, no Lībijas, kā viņi šeit ierodas galvenokārt. Uh, Eh, caur Turciju, pa Vides jūru, tālāk nonākot Leizbas salā vai arī pa šo Balkānu ceļu. Jo 4 miljoni bēgļu ir devušies ceļā Krievijas, eh, Sīrijas kara rezultātā. Caur, ir arī ļoti daudzi, kas dzīvo bēgļu nometnēs. Eh, Turcijā un Libānā, bet nu, tur arī kapacitāte ir ierobežota. Ir arī vēl cilvēki, kas, piemēram, mēģina ielikt Eurostar vilcienos, ir cilvēki, kas pērk viltotas pases Turcijā. Mēs runājam par bēgļiem, bet jārunā arī par oportunistiem un noziedzniekiem, kas mēģina izmantot šīs iespējas. Protams, pret bēgļiem ir jātiecas līdzcietīgi, viņi ir labi jāuzņem, bet, nu, tie, kas meklē tikai labāku dzīvi, ir jāsūt atpakaļ. Uh, Mums ir e, jāuzņem bēgļi neierobežotā veidā. Ir jāierīko tās augtie hotspots, e, administratīvas struktūras, lai šie cilvēki varētu tikt uzņemt, lai viņus varētu ātrāk reģistrēt, paņemt viņu pirkstu nospiedumus un sūtīt atpakaļ, ja ir nepieciešams. Tā tad šeit tika paredzēts arī septītais budžeta grozījums, lai krīzes pārvarēšanai pie piešķirtu vairāk līdzekļu, arī sarkanajām krustām tika piešķirts vairāk līdzekļu un 160 tūkstoši cilvēku jau ir ieradušies, jādomā arī par cilvēku atka, atpakaļ atgriešanu, ja tas ir vajadzīgs. Mums ir jāuzlabo arī robežu kontrols, dāmas un kungi. Tieši tādēļ. mums ir jāievieš ārkārtas pasākumi, bet, protams, ir jācīnās arī pret migrācijas cēloņiem. Ir jākombinē dažādi obligātie pasākumi ar cita veida mehānismiem. Mums ir uh, arī uz vietas šīs valsts jāsakārto. Krievija un Turcija. Tur ir kaut kas jādara. Paldies. Merci, Marie-Louise Fort, deux minutes aussi. Marija Luisa Forta. Paldies, eh, priekšsēdētāji, Nacionālo un Eiropas parlamenta locekļi. Es paužu gandarījumu par šo sanāksmi, kas eh, parāda to, cik īpaša un steidzāmā ir šī sadarbība, ka mēs mm, tagad redzam, ka Eiropas kontinents ir kļuvis par globalizētu migrācijas centru, ka uh, ir ekonomiskās prasības un grūtības. Uh, kuras šķiet visu laiku lieka pielāgoties Eiropai. Pēdējais Frontex ziņojums parāda to, ka bēgļu krīze ir sasniegusi nepieredzētus apmērus un nu, varam runāt par 100 tūkstošiem 2015. gada jūnijā un um, kopš gada sākuma tātad 700 e, tūkstoši bēgļu ierodas Un kaut arī tīri geogrāfiski raugoties, problēma ir plašāka. Cilvēki, kas bēg no vardarbības, ir vairums no tiem, kas cenšas mm, doties uz Eiropu. Un šķiet, ka Eiropas reakcija būtu jāprecizē jo steidzamības projekts tika pieņemts, 2015. un 2016. gada budžets arī tika pamainīts, tā kā nokārt ir runa par steidzamības pasākumiem un uh, pārvietošanas jautājumiem, un nevajadzētu apmierināties tikai ar šo pārvietošanu un kvotām. Mūsu vācu mm, kolēģi saskārās ar šo pārplūdumu bēgļiem un bija arī ārlietu un iekšējo lietu ministru sanāksme, un mums vajadzētu vispirms risināt steidzamos jautājumus, un e, neaizmirst arī to, ka, manuprāt, būtu steidzami jāpiemēro atbilstīga sadarbība ar perifērajām valstīm, Schengens valstī, un arī izmantot robežu kontroles un arī hotspotus ārpus Eiropas robežām. Mēs varam tikai redzēt, ka Eiropas migrācijas politikā vēl nav pietiekamu mm, mehānismu, lai regulāri risinātu migrācijas spiedienu, ar ko saskaras mūsu sabiedrība. Un es vēlētos noskaidrot, ko par to domā mūsu Eiropas parlamenta kolēģi. Irjam Dalī. Irjam Dalī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies uh, visiem pārējiem, paldies kolēģiem no Francijas parlamenta. Un ir ļoti jauki, ka mēs varam iesaistīties tādā dzīvīgā viedokļu apmaiņā. Es pārstāvu ST grupu, gribu runāt tās vārdā. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka imigrācija ir Eiropas Savienības starpkārtības augšgalā, bet esam noraizējušies, jo mums šķiet, ka pārāk maz uzmanības eh, padome pievērš tieši humānajiem aspektiem. Mēs vēlētos uzsvērt to, ka vajag uh, nošķirt migrācijas jautājumus no eh, kontrols, no robežu kontrols eh, kopumā un no eh, aizsardzības aspektiem. SD grupa vēlas uzsvērt to, ka ātri ir jāizteno pārvietošanas lēmumi un tam noteikti ir jābūt vienam no pirmajiem lēmumiem, ko pieņems Eiropa padomu tuvāko dienu laikā. Uh, un mums ir jāturpina strādāt pie likuma projektiem, lai dalību valstis šo krīzes pārvietošanas schēmu neaizkavētu, jo mēs īstenībā esam nobažījušies, ka šāda kavēšanās varētu būt. Un tālāk mēs lūdzam arī eh, Dublinas trīs īstenošanu. Pagaidām iepriekšējais lēmums ir jāizteno pēc gara un burta, lai cilvēki varētu saņemt palīdzību saskaņā ar humāniem standartiem. Un vēl Mēs uzskatām, ka arī dalību valstu līmenī ir jādara vairāk, lai labāk integrētu savā sabiedrībā migrantus, un es zinu, ka Francija par to ir daudz runājusi. Būtu ļoti interesanti uzzināt, ko tad Francija ir darījusi, lai uzlabotu šo dialogu starp kopienām. Lūdzu, atbildē laiks. Merci, Jérôme Lambert. Paldies, Žeroms Lambērs. Paldies, dārgie kolēģi! Protams, pirmais izaicinājums, eh, kas jārisina Eiropas Savienībai un ikatram cilvēkam, ir eh, glābšanas pasākumi jūrā, lai glābtu dzīvības. Un šobrīd joprojām šis jautājums vēl jārisina. Un pēc eh, tam ir jāņem vērā, ka grūtības rodas tad, kad ierodas gan migranti, gan bēgļi pie Eiropas robežām, un migrācijas jautājums ir e, īsts e, izaicinājums turpmāk, jo Eiropa nevar e, sagaidīt to, ka tā varēs dzīvot kā tāda miera sala, kad apkārt ir tādas grūtības, bet ekonomikas jautājumi, klimata problēmas jau tagad ir uz spēles, un uh, tie kļūs arvien aktuālāki turpmāk, un šajā saistībā ir jādara viss iespējamais, lai, pateicoties mūsu sadarbības politikā, mēs varētu ierobežot migrantu ierašanos un jau izcelsmes valstīs. Tad runājot par patvēruma meklētājiem, kas nāk no patvēruma centriem, Kaut reizēm viņi jau gadu vai divus dzīvo ļoti grūtos apstākļos. Viņi ierodas Eiropā, tāpēc, ka pārcēlāji mm, nodrošina viņiem iespēju pamest eh, savas valstis un doties uz Eiropu. Un mūsu uzdevums būtu uzņemt, integrēt šos cilvēkus un vai piedāvāt viņiem patvērumu. Un kādus apst, kādos apstākļos mēs viņiem varētu nodrošināt patvērumu, uh, Mm, līdz brīdim, kad, iero, kad tiek nodrošināts miers viņu valstī. Un te mums ir jādara viss, lai apturētu iemeslus, kas liek šiem cilvēkiem doties pie mums. Proti, ir jānodrošina miers viņu valstīs. Jūs ir halāho, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. My country, Finland, expects to receive Paldies! Mēs esam uh, aplēsuši, ka Somija varētu saņemt 50 tūkstoši uh, pieteikumus no migrantiem uh, uzņemšanai, bet jāsaka, ka 5 miljonu valstī tas ir milzīgs skaits un situācija ir vēl katastrofālāka mūsu kaimiņu valstī Zviedrijā. Uh, Es gribētu dzirdēt, kā citas valstis ir uh, apņēmušās atrisināt šo problēmu. Pagaidām mēs vēlamies atrast uh, šiem patvērumu meklētājiem pagaidu mītnes. Nu, mēs nevaram viņus visus pastāvīgi izmitināt. Mēs izmantojam uh, skolas, slimnīcas, cietumus, pat teltis, lai šos cilvēkus varētu pie sevis uzņemt. Jāsaka, ka apmēram pusgads ir vajadzīgs pieteikumu izskatīšanai, bet nu šādus skaitļus uzņemot mums ir nepieciešams pat vairāk. Jāsaka, ka pie mums galvenokārt ierodas jaunieši no Somālijas un Irākas jauni vīrieši. Viņi uh, Uh, ceļo pāri visai Eiropai, jo viņi ir kaut kur izlasījuši, ka uh, Somijā būtu vieglāk uh, saņemt patvērumu nekā citās valstīs. Piemēram, 75% no irākiešiem parasti mēs uzņemam, un, piemēram, Dānijā šis procents ir tikai 15%, un kad šie jaunieši nonāk uh, pārbāztās, pārapdzīvotās barakās un uh, teltīs, viņi ļoti. Uh, viļas sabiedrībā, viņi eh, viļas šajā jaunajā dzīvē, un, protams, viņi kļūst agresīvi, bet nu, mēs nevaram desmitiem tūkstošu cilvēku atrast pajumti, sevišķi ņemot vērā to, ka viņi nevar samaksāt par šo pajumtu, un nu, nav arī sagaidāms, ka viņi ļoti ātri eh, atradīs nodarbinātību. Nevajadzētu būt pārāk naiviem, un migranti bieži vien paliek tādās lielās pajumtais barakās un um, ieņem uh, arī citas vietas. Paldies tagad Šantal Viter. Nu, Paldies. Esmu apmierināta ar Eiropas komisijas domu uh, izvirzīt migrācijas jautājumu kā prioritāru un Eiropas līmenī mums būs iespēja rīkoties visefektīvāk, mm, ka ja Eiropa būs solidāra un humāna, uh, pret uh, cilvēkiem, kas bēg no kara un nabadzības. Tātad mans pirmais uh, jautājums ir, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropa nestrādātu tikai tādā steidzamības režīmā, kaut arī ir šis steidzamības režīms, bet tā, lai būtu reāla imigrācijas politika Eiropas līmenī, lai varētu uz iepr jau iepriekš paredzēt šīs krīzes, un es uh, Domāju, ka šādu krīzi gan bija grūti paredzēt. Un nu, tad jautājums par budžetu, ka ir steidzamības plāns un budžets, bet vai ir reāli paredzēti līdzekļi, lai arī nodrošinātu atbilstošu integrāciju. Un eh, nesen tika eh, presē runāts par ārkārtas Eiropas eh, likmi. Uh, šo nodokli, kas, par kuru notiek pārunas eh, Eiropas komisijā un Vācijā, es vēlējos noskaidrot, vai tās būtu tikai baumas, bet tā kā šī informācija izskanēja vairākos mm, informācijas eh, līdzekļos, eh, tad vēlējos noskaidrot patiesību. Un tad vēl kā. Um, kā Eiropas Savienība strādā sādarbībā ar uh, ar citām valstīm, ka ir šīs robežu valstis, kaimiņu valstis, karaplosītajās valstīs, un es vēlētos, lai būtu mm, laba sadarbība ar valstīm, kas nav tikai no Eiropas Savienības, bet kas uzņem arī krietni vairāk bēgļu nekā Eiropa. So, thank you. We have now, uh, would... Tagad ir trešais loceklis no ETP grupas. Bet neviens nav pieteicies. Vai kāds tomēr grib runāt? Vai no Parīzes ir kāds runātājs nākamajai kārtai? Would move to... Oui, voilà. À ce moment, tout de suite passe. Jā, tad tūlīt dosim vārdu Didie Kantām. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, daudzi no Eiropas uh, līderiem uzskata, ka vajadzētu iet vēl tālāk, eh, kā Dublīnas regulu, bet eh, ieviest eh, reālu politiku un kopš 2003. gada mm, šie pasākumi mm, negūst atbalstu Eiropas dienvidu valstīs un sistēma paredz to, ka mm, patvēruma prasītāji varēs iesniegt šo patvērumu pieprasījumu tajā valstī, kurā viņi ierodas pirmo reizi, un tas rada būtisku spiedienu uh, uz valstīm, kas eh, atrodas vidusjūras krastā un tādējādi veidojas šis galvenais plūsmas ceļš. Bet ja mēs vēlamies ierobežot šo plūsmu, tad mums vajadzētu mm, skatīties uz izcelsmes valstīm un vajadzētu izvairīties no šiem braucieniem, ko es sauktu par nāvis braucieniem. Un es zinu, ka komitejā, komisijā mēs esam sākuši darbu pie patvēruma politikas un ir ļoti Mm, svarīgi atzīmēt, ka gan Eiropas Savienības tiesā, gan arī nacionālajās tiesās varētu krāties šīs sūdzības un jautājums, vai vajadzētu pārskatīt Dublinas regulu un, ja jā, tad kādā veidā. Un tātad uh, Dublinas ārkārtas mehānisms, šķiet, tas ir 33. pāns, ka tas netika aktivizēts saskaroties ar grūtībām to piemērojot. Un tad vēl mans jautājums sasaucas arī ar uh, kolēģi teikto, vai nevajadzētu paredzēt Eiropas finansējumu, lai palīdzētu iekļaut sabiedrībā šos patvērumu meklētājus, tieši runājot par Eiropas valodu apmācību. Tas varētu būt svarīgs faktors, lai atvieglotu viņu labāku iekļaušanu valstu dzīvēm. One oh, XPKs Iljana Jotova. Iljana Jotova, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka mēs varam šodien diskutēt par tik ļoti svarīgu un aktuālu tematiku. Jā, daudz kas ir izskanējis, bet es vēlētos uzdot vēl vienu jautājumu. Uh, Kādā veidā jūs, kā Francijas parlamenta pārstāvji, vērtējat Eiropas likumdošanu, kas jau ir piedāvāta proti komisijas priekšlikumu un pēdējo padomes lēmumu par migrāciju? Uh, Un tāpat gribētu arī kaut ko dzirdēt par tā sauktajiem hotspots, vai ir risks, ka tās pārvērstos kādā dienā par geto zonām migrantiem. Un es esmu pilnīgi pret uh, to, ko teica kāds uh, franču politiķis, kas pirms daži, dažajām nedēļām sniedz interviju avīzē Le Figaro. Viņš teica, ka piemēram, Itālijā, Bulgārijā, Grieķijā varētu radīt tādas īpašas zonas, kas var, nu tādas kā buferzonas, kas varētu palīdzēt uh, aizsargāt uh, Eiropas Savienības pārējās valsts. Nu, jāsaka, ka politiķim šādi izteikumi ir absolūti nepiedodami, tie tikai varētu uh, vairāk sašķelt Eiropu nekā to saliedēt, un arī pilsoņiem tas nav patīkami. Paldies! Merci pour votre brièveté. Je passe la parole. Lielas paldies par to, ka ievērējāt laiku, un tagad došu vārdu Marietai Karamalī, kas ir referente. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī brīža viedokļu apmaiņa parāda to, ka mēs e, esam vienoti savā vēlmē redzēt apliecinošāku Eiropu, saskaroties ar migrācijas krīzi un priekšlikumi, kurus mēs redzam. Mm, par šo Eiropas politisko stratēģiju mūs neattālina kā nācijas, bet mūs apvieno uh, mūsu vērtībās un arī ļauj uh, paust mūsu solidaritāti un spēku pasaulē. Vēlētos uzsvērt dažus priekšlikumus, kas mm, izriet ne tikai no uh, Francijas parlamenta, bet arī no Eiropas parlamenta, proti runa ir par um, drošo valstu sārakstu, par uh, robežu sārdzi un um, virzīties uz priekšu divpusējās attiecībās, arī mehānismu izmantošanu, ko runājāt, un arī um, par uh, turpmāku rīcību attiecībā uz trešajām valstīm un izcelsmes valstīm, jo citādi mēs nevarēsim atrisināt šo problēmu. Bet vēl paliek viens jautājums, kur vēlējos atgādināt. Pirms brīža runāju par, m, mm, tu, par mm, to, cik daudz līdzekļu ir pieejams, ka tas arī nav pietiekami skaidri, kas tiek um, mobilizēti šīm problēmām. Un tad vēl par pārvietošanu. Mēs nācām klajā ar priekšlikumu par uh, Mm, kritērijiem, un Eiropas komisija tos arī apstiprināja. Un mums, prāt, vajadzētu tos nedaudz pārskatīt, ka vajadzētu labāk ņemt vērā bezdarba līmeni valstīs, mm, jo mm, šīs situācijas tomēr nav vienlīdzīgas visās valstīs. Tāpat arī nu, vajag pievērsties tam, kāda ir reālā situācija valstīs, lai varētu piemērot solidaritāti. Un tad vēl es uzskatu, ka vajadzētu uh, apelēt pie Eiropas Savienības dalību valstu atbildību neatkarīgi no lieluma, jo tas, ka valsts ir maza vai liela, nenosaka to, cik daudz tā var piedalīties šajā solidaritātē. Bija vairāki jautājumi par Francijas situāciju, un Francija jau dod savu ieguldījumu uzņemšanas centros, piemēram, kad runājam par patvēruma likuma piemērošanu. Šī patvēruma sistēma būs darboties spējīga līdz gada beigām. Un tad vēl viens elements, kur būtu vērts atgādināt, ka robeža policija un hotspot, ka šajā jomā Francija to paziņoja un iekšliet ministrs to apstiprināja, ka Francija aktīvi piesa, iesaistīsies pārvietošanas uh, jomā. Next speaker is no Gerard Dupré. Dupré, kungs, nākamais lūdzu. Uh, merci, prezident, bonsoir. Uh, Paldies. Paldies, uh, uz man lielu iespaidu atstāja jūsu iesaisti un apņemšanās. Un uh, tas ir arī tas, ko mēs sagaidām uh, šajā mm, iestādē, un mēs eh, šķiet visi esam viensprāts par to, ka vajag kopīgu politiku patvērumu un imigrācijas jomā, bet vajag arī kopīgu politiku attiecībā pret cēloņiem, kad mēs redzam situāciju vidējos austrumos un redzam dažādās iniciatīvas, varam secināt, ka nav kopīgas politikas ne militārā, ne citā, citās jomās. Sīrijā mēs to redzam. Uh, Mm, ar Putinu un Olandu un uh, kā rīkoties arī ar Turciju, vai tā iekļaujama drošo valstu mm, vidū, kā, ko mēs no tās prasām, mm, kādas apņemšanās sagaidām, bet um, ar Turcijas starpniecību vairums trešo valstu šo pilsoņu arī ierodas pie mums. Un tad vēl es uzskatu, ka mēs nesam pietiekams pūliņus ieguldījuši solidaritātes jomā starp valstīm, radot hotspotus. Mm, Tas ļaus pārvietot um, virkni cilvēkus, bet vismaz puse no viņiem paliks mm, šajās hotspot valstīs. Tātad solidaritātes ziņā es neesmu pārliecināts, ka mēs ejam pietiekami tālu. Tad ceturtais punkts Es arī nedomāju, ka mēs ejam pietiekami e, tālu runājot par patvēruma definēšanu. Francija mm, piedāvā ideju izveidot Eiropas patvērumu biroju. Mm, kāpēc netiek e, prasīts, ka vienlīdzīgi vienādi tiek izskatīti patvēruma piet, pieprasījumu? Un, uh, vai man vēl ir eh, iespēja izteikties, vai man ir pietiekams runas laiks. Jā, tā tad vēl pēdējā lieta par Frontex. Es domāju, ka varat rēķināties ar mūsu atbalstu, izskanēja vairāk priekšlikumu par šo tēmu, ka vajadzētu izveidot Eiropas eh, robežsārdzi un ka vajadzētu arī stiprināt Frontex lomu uh, organizējot atpakaļ nosūtīšanu. Es nedomāju, ka tas varbūt būs galvenā prioritāte Eiropas Savienībā, bet ja mēs vēlamies, lai mēs, lai mūsos ieklausītos, bet ir svarīgi, lai tie, kuriem nav tiesība būt mm, uz mūsu teritorijas, lai viņi bū, var, tiktu cienīgi pavadīti. Paldies, un pēdējais no mūsu puses izteiksies Miltjādis Kirkos divas minūtes jūs rīcībā. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ τους Γάλλους συναδέλφους. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju no savas puses sirsnīgi sveikt eh, franču kolēģus šajā virtuālajā konferencē. Jāsaka, mēs jau ilgāk par gadu eh, runājam par migrāciju un bēgļiem, un mums ir jāsaprot, eh, kur ir jāsa, jāpanāk kaut kāds progress Mums nevajag tagad eh, pēc iespējas ātrāk saprast, eh, kur mēs šos cilvēkus eh, pārvietosim. Mums vienkārši ir jāsaprot, vai viņus sūtīsim atpakaļ uz uh, viņu izcelsmes valstīm vai paturēsim šeit, vai mēs uh, sūtīsim atpakaļ tikai tos, kas uh, labi māk peldēt vai uh, ir apveltīti ar kādiem citiem uh, talantiem vai tam līdzīgi. Uh, Ir jāsaka, ka mums ir īpaša eh, budžeta līnija tam paredzēta, bet, protams, cilvēki nevar ierasties Eiropas Savienībā nereģistrēti. Viņiem taču arī ir jābūt iespējām baudīt veselības aprūpi un citas privilēģijas. Jāsaka, ka ir valstis, kas pie mums sūta savus bēgļus, un šie bēgļi pie mums ierodas tad, kad viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu sakrāts, lai to samaksātu šiem um, kontrabandistiem. Mums ir. Uh, jāsaprot, ko mēs darīsim ar šiem cilvēkiem, kas pie mums ierodas. Mums viņi kaut kur ir jāizvieto, jāuzņem, eh, jāpabaro, un viņi ir pēc iespējas ātrāk jāiesaist arī eh, ražošanas ķēdē. Nu, pie šiem jautājumiem mums ir jāstrādā pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāreģē ātrāk. Un visu beidzot. Holāns pagājušajā nedēļā bija Eiropas parlamentā, un viņš teica, uh, ka Francija meklē bēgļus, bet nevar tos pietiekam lielā skaitā atrast, jo visi vēlas uh, doties uz Vāciju. Nu, kādēļ tad Francija nav pirmā mērķa valsts, uz kurien vēlas doties bēgļi? Paldies! Jāsaka, ka ir trīs runātāji, kas vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā, katram pa minūtei. Vēlos dot vārdu viņiem visiem, bet nu jums jābūt disciplinētiem. Cik daudz cilvēku no Parīzes vēlas izteikties ar brīvajā mikrofonā? Neviens. Tranquil. Mēs esam ļoti mierīgi sakarunātāji. First, uh, Madame Revaud Delon. For one... Revaud Delon kundze, viena minūte. Kristīna Vīmberga, viena minūte, un Korāca Bilda kundze, viena minūte. Merci, prezident. Bonjour. Paldies, priekšsādātāji sveicināt arī kolēģi Parīzē, un mēs secinām, ka politiskās vīzijas, kas saskarās un konfrontējas, ir gan te, gan Parīzē, un te tomēr ir, var saskatīt arī šo sasaisti ar izmantotajiem jēdzieniem par, par šīm traģēdijām. Un, uh, demokrātija mums ir ļoti svarīga un ir svarīgi, lai būtu globāla migrācijas pieeja. Jūs vairāk kārtīgi uzdevāt jautājumu par šo, un, protams, ir šis steidzamības jautājums, kas saistās ar bēgļu uzņemšanu, pie tā mēs strādājam, bet mēs strādājam arī pie globālās pieejas. Bet es domāju, ka mēs arī vēlamies strādāt pie ekonomisko migrantu jautājuma, lai tas netiktu skatīts negatīvi, jo te ir runa par tādu likumdošanas aktu, pie kura mums ir jāstrādā Eiropas līmenī, un to vajadzētu skatīt pozitīvi, tostarp arī, ja runa ir par ekonomiku, un nu, lūdzu jūs iepazīties ar Eiropas arotbiedrībām par šo tēmu. Lindberg. Lindbergs kundze. Fru ordförande, ledamöter. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti. Šovakar mēs runājam par solidaritātu un atkārtojam, ka visiem vajadzētu uzņemties savu atbildības daļu. Protams, katram ir jāuzņems sava atbildības daļa, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst dalību valstu suverenitāti, jo dalību valstis pašas drīkst spriest, cik daudz tās vēlas un var paveikt. Es domāju, ka ne jau visas dalību valsts uzņems tik daudz bēgļu, kā tām tiek ieteikts. Ja nē, tad tām ir jāuzņemas sava atbildības daļa un ir e, jāpilda doties solījumi. Angela Merkele teica, ka Dublinas eh, regula īstenībā ir cietusi fiasko, bet tagad mēs eh, pirms nedēļas redzam, ka robežas atkal tiek slēgtas. Nu, mums tas ir jāpārbauda, kāda tad īsti ir lietas būtība. Nu, man taču ir vēl viena minūte tomēr man ir tik daudz sakāmā. Integrācija. Nu kā jūs vēlaties integrēt visus šos bēgļus Francijā, vai jūs to varēsiet izdarīt ar valsts līdzekļiem? Kolorācas bildu kundze, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju tikai pateikt, ka man ļoti vērtīga likās šī viedokļa apmaiņa ar kolēģiem. Jāsaka, tā ir kopīga problēma, līdz ar to ir nepieciešama kopīga risinājuma, jāstrādā visiem kopā. Ekstrēmi labējie ir uzurpējuši šo tēmātu, viņi visu tikai kritizē krīzē, nu, mums ir jāpievērš tam uzmanību. Mums pagaidām nav nekāda konkrēta dzīvot spējīga risinājuma, bet viņiem arī tādu nav. Mums ir vienīgais risinājums proti uzņemties katram savu atbildības daļu, eh, izmitināt šo cilvēku Eiropas Savienībā un, protams, ir jāpārskata eh, Dublinas regulas, bet ir jābūt šim obligātajam sadalīšanas mehānismam visās dalību valstīs. Tām ir jāuzņems katrai savu atbildības daļa. Ir fro Frontex, ir bēgļu fonds, ir patvērumu politika. Mums ir kopīgi normatīvi, bet trūkst šīs grības to visu īstenot, trūkst patiesa līdera. Un uh, Francija, kas ir tāda kā cilvēktiesību līdere, uh, tēvija, nu, tai vajadzētu arī varbūt uh, runāt skaļākā balsī. Mēs nedrīkstam vairāk klausīties šajā patiešām postošajā ekstrēmi labējo retorikā. Paldies! Côté, euh, Pierre... Paldies. No mūsu puses Piers Likilī ir pieteicies izteikties. Jā, paldies. Es vēlētos pievienoties Vija Koracas Biltas kundzes teiktajam. Un es vēlētos teikt, ka tas ir ļoti būtisks temats. Tas ir temats, kas uh, tā vienkārši nepazudīs dažu gadu laikā. Tas ir uh, temats, kas saglabāsies. Un mums ir jāsniedz Eiropas līmeņa risinājumi. Tas ir tāds temats, kas neatrisināts gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā. Un te es vēlētos atzīmēt, ka nekavējoties ir jāpieņem lēmumi, ka patvērumu politika nevar gaidīt, jārīkojas jau tagad, ka harmonizēta uh, atpakaļ nosūtīšanas politika ir jāveido jau tagad. Bet eh, Frontex eh, finansējuma loma un jautājums ir nepie, nepietiekami risināts, un arī jautājums par robežsardzi ir ļoti svarīgs. Es ceru, ka jūs priekšsēdētā man neapārtrauksit, jo es tieši vēlējos jums pateikties. Uh, Mm, par to, ka kopā ar vicepriekšsādātāju kungu uh, sarīkojāt šo sanāksmi. Es domāju, ka tā ir izcīla iniciatīva. Un ir lieliski, ka mm, starp Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu veidojas dialogs, un tas noteikti būtu jāturpina. Nu, lūk, tā tad esmu Uh, ieguvis papildu runas laiku, lai jums pateiktos. Paldies, jūs redzat, cik lielā mērā mūsu komisija ir solidāra, un uh, noslēgumā vēlētos jums visiem pateikties par šo izcilo sanāksmi. Ir acīm redzams, ka mums vajadzētu vairāk laika, lai turpinātu viedokļu apmaiņu, bet šķiet, ka sanāksmei noslēdzoties varam redzēt lielu konverģenci tajā, ka ir nepieciešama lielāka kopīga darbība migrācijas politikas jomā. Tostarp arī uzņemšanas jautājumos, arī valodas mācīšanas jautājumos, nodarbinātības jautājumos. Mūsu valstīm un nācijām nebūs nākotnes ārpus uh, Mm, bez solidaritātes, un es ceru, ka Eiropas parlaments pilnībā spēlē savu līdz likumdevēja lomu un mēs ar lielu uzmanību mm, sakosim līdz priekšlikumiem, kādus izdarīsiet Eiropas komisijai. Tā tad vēl joprojām ir palikuši neatrisināts jautājumi, ehm, Dublins eh, regula, mm, eh, robežsardzes jautājums, attīstības sadarbības jautājumi. Vēlos arī atgādināt, ka ja mēs vēlamies atrast risinājumu, mums jābūt pozitīviem attīstības politikā un nevis iztukšot eh, attīstības sadarbības finansējumu. Tātad budžeta politika ir uh, šis kodols, lai varētu stiprināt darbību šajā jomā, un efektīva un spēcīga Eiropa nebūs iespējama bez atbilstīgiem līdzekļiem, un šādai bo, budžeta politikai ir jābūt iekļautai mm, pārdomām, kad runāsim par kuras veltīsim 2016. gadā, un arī runāsim par daudzgadu finanšu schēmu, un es vēlētos jums uzdot jautājumu par mm, Eiropas pašu fondiem un par šiem uh, Uh, nodokļiem, um, finanšu transakcijām, un te mēs arī varam rast iespējas solidaritātei. Būs gan nepieciešams, gan zināms laiks, bet es ceru, ka mēs varēsim vēl apmainīties viedokļiem par to, cik kvalitatīvi mums ir izdevies strādāt. Un vēlreiz paldies! Tie, tie kolēģi... Paldies, priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi! laiks uh, strauji iet uz priekšu. Es gribēju pateikties visiem, kas piedalījās diskusijās. Un tā bija pirmā reize, kad mēs organizējām šādu konferenci, nu vismaz mūsu komitejā tā bija debija, es ceru, ka mēs to turpināsim, un šīs dialogs patiešām eh, ir noderīgs, un Mēs šādas diskusijas varētu patiešām organizēt regulāri arī ar Frontex par līdzīgiem jautājumiem un tas patiešām parāda ļoti labi, kā mēs varam sadarboties ar, ar citu valstu parlamentiem. Liels paldies visiem! Un tātad jūs esat piedalījušies tādā nu, jaunā pasākumā. Paldies! Visu, visu. Thank you.